Camilo.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

Nous allons commencer la réunion dans quelques Sveicināt, pēc pāris minūtēm arī sāksim sanāksmi, bet mēs, domžēl, gaidām vēl arī, zinām, tādu tehnisko risinājumu un sagaidām tādu signālu no tehniskiem dienestiem. Pēc kāda brīža tad sāksim. Okay, it seems that we can start now. Good afternoon, everyone. Labi, sāksim darbu. Sveicināti. Es līdz pasludinu sēdi par atklātu. Man ir prieks redzēt jaunu ievēlētos deputātus. Es jūs arī ar to apsveicu. Un tāpat arī prieks redzēt visus jau iepriekšējos deputātus, manus tukurētos draugus. Un mani aicina vienkārši vadīt šo sanāksmu, tādēļ, ka esmu viens no vecākajiem deputātiem Eiropas parlamentā. Uh, Un tādēļ mūsu pirmais ir uzdevums priekšsādātāju, sievieti vai vīrieti ievēlēt, un tas ir pirmais uzdevums. Atgādināšu jums noteikums. Šodienas uzdevums ir izveidot prezidiju, lūgumrakstu komitejas prezidiju, ievēlot gan komitejas priekšsādātāju, gan arī e, vicepriekšsādātāju saskaņā ar 241 e, reglamentu pantu prezidējām ir jāatspoguļo parlamenta daudzveidība, un prezidiju nevar veidot tikai vīrieši vai sievietes. Tāpat arī vicepriekšsēdētāji nevar pārstāvēt vienu un to pašu dalībvalsti. Tādēļ pirmais uzdevums ir ievēlēt priekšsēdētāju, un pēc tam arī vicepriekšsēdētājus. Atgādināšu noteikumus. Tātad paziņosim arī aizvietotājs, kas šobrīd piedalās sanāksmē balsošanā, lai nodrošinātu nepieciešamo kvorumu, jo pilntiesīgo locekļu skaits ir nepietiekams. Tādēļ Andrzejs Zambaski kungs, atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu vārdu, kurš pārstāv Karjakas Veripulas kungu no EKR politiskās grupas, Marīca Vato kundze, kas pārstāv Džerodžankas kundzi no um, ID kungas, tālāk Adams Koza aizstāv Anu Mešeli Mazakipolo no Tautas partijas Svens Šulcs aizstāja Lorānu Džordžu, arī Tautas partijas vārdā, un Dimitris Papandakis aizstāja Alfredu Santu, eh, sociāldemokrātu grupas pārstāvi. Vai esmu nolasījusi visu aizvietotāju vārdus, vai ir vēl kāds cits, kurš ir ieradies, lai aizstātu pilntiesīgos locekļus? Lūdzu, kas jūs esat? The Green Party. Who, going... No nu, zaļajiem. Un ko jūs lūdzu aizstāt? Margareta Auken. Jā, labi, atzīmējām. We'll Tad Zebrī Bigio kungu aizstāšu. Centīšos. Nezinu, vai sanāks. Lūdzu, vēlreiz, ko jūs aizstājat? Sorry, I need the name again. Tu remplaces Simon. I didn't catch the name, please, of the, of the member you're replacing or somebody's replacing. I'm, I'm Richard Corbett's replacing. Mm, protams, es esmu Ričards Klor, uh, Korbets, un es aizstāvu, bet iepriekšējo lūdzu. Smeriļo, aizstāju Smeriļo. Yes, please, Kristian. Lūdzu, Kristian. Paldies. Evrens kundzi no Tautas partijas aizstāšu. Okay, nobody else, it seems. Labi, vairāk laikam neviens nepiesakās. Yes, you may be needing your card. Droši vien jums aizies ar elektronisko balsošanas kārti. Labi, līdz ar to balsosim par komitejas priekšsādātāju. Lūdzu, pārbaudīsim, vai ir atkal tiešām nodrošināts nepieciešamais kvorums. Man liekas, ka nebūtu mm, jāpārskaita eh, pēcpusdienā, bet tāda deviņi katrā ziņā ir. Un, un tātad kandidātiem vārds. Yes, you have the floor. Lūdzu. Okay. Frau Vorsitzende, wir schlagen. Priekšsēdētājs kundze, kā priekšsēdētāju mēs izvirzām Mancerats kundzi. Thank you. Paldies! Vai vēl kādu kandidātu lūdzu? Šķiet, ka nav citu kandidātu. Labi, līdz ar tikai viens kandidāts priekšsādātāju samatam. Mansarastes kundze, lūdzu, jūs teicat, jā? Ja? Vai jūs pieņemat šo iz, uh, nomināciju? Jūs pieņemat. Paldies! Līdz to man jāparot, ka jūs esat pilntiesīgi locekli deputāti šajā komitejā, un jūs esat aizpildījusi gan finanšu e, interešu konflikta deklarāciju, un tāpat arī labs uzvedības deklarāciju. Līdz ar to ar aklamāciju un aplausiem varam apstiprināt jūs priekšsādātāju samatā. Toutes mes félicitations et je vous propose. Apsveicu jūs no sirds un aicinu jūs ieņemt šo vietu. first of all thank you i would like to thank your support for me it's an honor to be the chair of... Paldies jums par uzticību un par dāvāto mandātu vadīt šo svarīgo komiteju. Jo gal galā mēs tieši esam kā īstās Eiropas balsoņiem durvis, lai sazinātos Eiropas parlamentu ar Eiropas Savienību, arī leģislatūras visu periodā. Mēs uzklausām iedzīvotājus un palīdzam viņam atrisināt daudzās problēmas. Uh, Tā ir lieliska iespēja mums visiem. Līdz ar to arī tuvināt Eiropas parlaments ar iedzīvotājiem. Šī komiteja ir precīzs instruments, kā mēs to varam izdarot, lai tuvinātu Eiropu tās iedzīvotājiem. Es centīšos ļoti ievērot arī visus noteikumus, būt eh, taisnīga un ceru, ka mēs visi ļoti labi sadarbosimies ar visām politiskām grupām konstruktīvā gaisotnē. Un apzinoties arī savu atbildību, iestājoties par pilsoņu interesēm un kopējo uh, labumu. Un turpināšu um, um, spāņu valodā, šajā brīnišķīgā valodā. Paldies! Tātad tagad nākošais uzdevums. Pirmkārt mums ir atsaucoties arī uz to, ko jūs dzirdējāt, uh, no priekšsēdētājas, tad, tad mums ir daudz arī pārstāvi, kas ir aizstāji locekļi mūsu komitejā, un mums ir kopā jāievēl komitejas vicepriekšsēdētājs. Pirmais. Tad tas ir mūsu tagadējais uzdevums, un es aicināšu tad arī izteikt savas nominācijas. Jā, Zaļo gru, politiskās grupas vārdā es izvirsu kā eh, Štātjanu Ždanu, kā priekšsēdētājs vietnieci. Paldies! Vai vēl kāds lūdzu? Kandidāts pirmajam priekšsēdētāja vietniekam. Labi, tad ir tikai viena nominācija pirmajam priekšsēdētāja vietniekam, vietniecei, Zanukas kundze. Vai jūs pieņemat šo nomināciju? Jā, paldies, es pieņemšu šo nomināciju. Un vai tāpat arī esat parakstījusi abas deklarācijas? Jā, paldies. Lieliski. Līdz ar to ir izpildīti visi nosacījumi, un tagad tikai viena kandidāte pirmajam vicepriekšsādātājas amatam, un es aicinu līdz ar to aklimāciju ar aplausiem apstiprināt viņu šajā vicepriekšsādātājas amatā. Apsveicu jūs un aicinu jūs nākt šeit līdzās. Ahora pasaríamos. Ok. Um, the EPP group. Tautas partija, lūdzu vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Ņemot vērā to, ka ir novēlots uh, saraksts, kandidāts saraksts, es aicinu izsludināt pārtraukumus divām minūtēm. Vienkārši man ir jāsazinās ar savu politisko grupu un jāparunā um, kandidāts. Man ir nepieciešams šīs divas minūtes. Only two minutes. Okay. Si, two minutes. Si les parece bien a los grupos. Labi, ja cits politiskās grupas neiebilst, Un mēs varam atsaukties arī šim lūgumam un izsludinu pārtraukumu tad līdz to uz divām minūtēm, lai varētu nodrošināt nepieciešamās konsultācijas. Sí, apreciados miembros, han pasado. Labi, godātie deputāti. Ir vairāk nekā divas minūtes pagājušas. Un līdz ar to, ar jūsu atļauju, atsāksim sanāksmi. Līdz ar to, vai kāda politiskā grupa vēlas tēt izteikties? Lūdzu. Tātad tautas partija, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Jā, mans politiskā grupa šeit ir ieradusies un uh, arī vēlas izvirzīt otro vicepriekšsādātāju. Un mēs panācām šādu vienošanos, ko nu pat konstatējām, par tā, ka diemžēl mūsu iepriekšējās vienošanas nav ievērotas, un tādēļ man vajadzēja tādu steidzamo konsultāciju, uh, un tādēļ lūdzu arī jūs atlikt balsošanu. Um, los libra... ¿No? Perfecto. Sí, Spadakis. Εμείς εισηγούμαστε να συνεχίσουμε. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mums būtu šāds ierosinājums. Tomēr balsot, kā bija plānots un paredzēts, par katru plānoto vicepriekšsēdētā amatu noteiktajā kārtībā. Paldies, vai vēl kāds lūdz vārdu? Izskatās, ka ne. Uh, Tautspartija līdz ar to šobrīd jums ir vairāk nekā septiņi deputāti. Viņi tomēr lūdza uh, atlikt šo jautājumu. Un līdz to, ja skatāmies sociāldemokrāti, atkal iebilst šādam ierosinājumam. Tad ja mums par šo priekšlikumu tā ir jābalso. Tātad izvirsu uz balsošanu priekšlikumu atlikt balsošanu par vicepriekšsādātājiem turpmākajiem vēl es nesaku balsojumu, bet vienkārši es saku, ka plānosim to, tātad bez skaidrojuma. Spiežot zaļo mm, pogu, jūs balsojat par to, ka atliekam balsošanu, un sarkanā poga savukārt ir pret šo priekšlikumu. Bet pirms mēs to izdarām, Kalnies lūdzu. Jā, ja paldies priekšsādātāji. Vēlos norādīt, ka Renew Europe politiskā grupa izvirza eh, nepiedošanības izvēle, bet eh, es, Kaņas kungs pārstāv vīzes kundzi. Uh, Jā, paldies, tas ir kārtībā. Labi, tad balsojam par izvirzīto priekšlikumu par balsošanas atlikšanu. Lūdzu, balsojam. Perfekto. Nadie me ha pedido <laughs> si no secreto no, pues. Labi, viss līdz to ir skaidrs. Tas nav tagad slēptais balsojums. Vienkārši nobalsojam. Labi, tad balsojam ar rokas pacelšanu. Kurš ir par to, ka atliekam balsošanu? si les, si les parece, como desde no, también los servicios técnicos. Līdz ar to, tad, ko mēs redzam, eh, nu, manuprāt, eh, nav īsti skaidrs saprotams, līdz to izmantosim elektronisko variantu. Tad lūdzu balsojam elektroniski ar zaļo pogu. Jūs balsojat pār šo priekšlikumu, atlikt balsošanu savukārt ar sarkano pogu pret to, ka jūs atliekat un ka balsojam jau šodien. Lūdzu balsojam! de 30, de 30 votaciones. Tātad redzam, 30 ir balsojuši, 18 pret šo priekšlikumu un 12 par atlikšanu. Līdz ar to mēs tomēr balsosim tagad. Labi, līdz ar to balsosim tātad par otro priekšsādātāju vietnieku. Prezidijā. Lūdzu, vai kādi nominācijas kandidatūras? Jā, paldies priekšsādātāji es vēlos izvirsīt Majana Satoms kundzi kā otro vicepriekšsādātāju Renew Europe vārdā. Paldies! Lūdzu, vēl kādi kandidāti? Lūdzu! Labi, cienītā kandidāte, vai jūs pieņemat šo nomināciju kā otrā priekšsādātāja vietniece? Lūgumrakstu komitejā. Jā, paldies, es to pieņemu. Un esmu arī pārrakstījusies deklarācijas, jā. Labi, paldies. Labi, līdz ar to. Tā kā ir tikai viens, viena kandidāte, tad ar aplausiem, ar aklamāciju jūs arī apstiprinām amatām un aicinu jūs šeit, lūdzu, ieņemt vietu. Continuamos. Um... Labi, turpinām. Tagad balsosim par trešo priekšsādātāju vietnieku. Vai kāda politiskā grupa ir gatava izvirzīt kādu kandidātu? Lūdzu. Thank you. Paldies. Mūsu politiskās grupas vārdā, tas ir EKR grupas vārdā, es izvirzu Ričardu Černecki kungu kā trešo priekšsādātāju vietnieku šai komitejā. Viņš ir pieredzējis arī strādājot šajā komitejā iepriekšējā sasaukumā. Alguna, sí, alguna candidatura más? La viceprezidenta segunda. Paldies, vai vēl kādas kandidatūras? Lūdzu. Jā, man nav cita kandidatūra, bet Renew Europe vārdā es aicinu balsot par konkrēto cilvēku izvirzīto mēs tā aicinām aizklātā balsošanā balsot par, balsot par šo kandidatūru. Paldies! Ir tā, ka jā, labi, ja jūs izsver šādu aicinājumu pieprasījumu, tad, tad nepieciešams septiņu deputātu atbalsts. Cik deputāti ir gatavi atbalstīt šādu pieprasījumu? Tātad lūdzu paceliet roku tie, kas ir gatavi uh, atbalstīt šo priekšlikumu, balsot aizklāti. Labi, es redzu, ka ir vairāk nekā septiņi, kas atbalsta šo aicinājumu. Līdz ar to būs elektroniskais aizklātais balsojums. Vai ir vēl kāds cits nominācijas par trešo priekšsādātāju vietnieku? Nē, tikai viens. Mēs zinām, ka tātad balsojam, tātad zaļo pogu ir par šo kandidātu un savukārt sarkano pogu esat pret šo nomināciju.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 Sí, Lor, sí. Um, anuncio rezultātu. De... Līdz ar to ir šāds rezultāts. 31 balsojis, 18 par. Kanekī kunga, Žanetskī kunga vārdu, Čanetskī kungam, un 3 atturās un 10 pret. Līdz ar to viņš ir ievēlēts pār trešo priekšsādātāju vietnieku. Lūdzu jūs šeit mm, ieņemt savu vietu. Si, si les parece, pasamos ya a la última. Labi, līdz ar to mēs vēl, mums vēl jāieplāno, piedošam, mums tā jā, vēl arī vēl ceturtais priekšsādātā vietnieks. Vai lūdzu kāds nominācijas? Lūdzu. Jā. Es un D grupas vārdā mēs izvirzām Kristiāna Mantīra Maltīra Artegro, kas tieši un sēž līdzās. Paldies! Vai vēl kāds nominācijas? Labi, ja nav, tad lūdzu ar aplausiem, ar aklamāciju jūs apstiprinām. Congratulations! Apsveicu! Es, protams, pieņemu, ka jums līdz to jūs pieņemat šo nomāciju un esat aizpildījuši šīs deklarācijas, vai ne? Jā, jā. Lūdzu, arī jūs ieņemt šeit savu vietu. Okay. Inform, uh, informo a los diputados de que. Man vēl arī jums jāinformē, godātie deputāti, ka jau šobrīd jums ir piekļuve eh, īpašai aplikācijai, kas sauc e-petī, elektroniskā petīciju aplikācija, kurā iekļautā datu bāze par visam veidu lūgumrakstiem un arī pavadošo dokumentāciju ar saistītiem lūgumrakstiem. Uh, ja jūs vēlaties, lai arī jūsu asistentiem būtu piekļuvi šai aplikācijai, tad jums ir jāsūta pieprasījums sekretariātam, un jūs saņemsiet tā, e-pastā tālākās norādes un visas nepieciešamās detaļas. Un tur atspoguļos arī informācija par lūguma rakstu vispārējo darbu. Un šobrīd tas viss ir pieejams angļu valodā, šī instrukcija, bet tas tiks arī iztulkots un saņemsiet arī savās vēstuļu kastītēs. Uh, Bet labi, līdz to tagad mēs izsludinām pārtraukumu un turpināsim sēdi septembrī, 3. un 4. septembrī. Tā būs pirmā arī komitejas sanāksme. Lai visiem laba vasara un skaists atvināts. Paldies!